priekšlikums par ziņojums par ekonomisko partnerietiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas komi komisēju un Centrālo Āfriku. Paldies, priekšsēdāja skundze, labrīt. Šis darbs ir tikai posms pagaidām, tas nav galprodukts. Mums parlamentā kopā ar komisiju ir izvirzīti trīs kritēriji Mēs sagaidām, lai šis nolīgums būtu savietojams ar pasaules tirzniecības organizāciju, lai tas būtu veicināt attīstību un re reģionālo attī eh, integrāciju. Tad šie trīs mērķi un Kamerūna kļūs sadarīga ar Pasaules tirsniecības organizācijas noteikumiem. Tā turpinās iekļūt tirgū, saskaņā ar jauno regulējumu 2014. gadā beidzas preferenču režīms, un ir labi, ka mēs vismaz virzamies uz pirmo mērķi, mēs nodrošinām, ka Kamerūna kļūst sadarīga ar Pasaules tirdzniecības organizāciju. 40% iedzīvotāji šai valstī ir zem nabadzības sliekšņa, nav droši nodrošināta pārtika mūsu mērķis ne tikai neatrisina visu šīs problēmas, bet pastiprina kotonu centienus palīdzēt šai valstī izkulties no krīzes un veicina attīstību. Parlaments ir īpaši atbalsta reģionālās integrācijas centienus. Bet šis nolīgums to nepanāk, jo Kamerūna ir vienīgā valsts, kas ir parakstījusi to, bet septiņas valsts paliek ārpus tā. Protams, tā nav Kamerūnas vaina, jo pārējās Centrāla Afrikas valstis ir attīstības valstis un tām nav stimulu. Tām ir bezmuitas pieeja Eiropas tirgumu un tās neredz, ka šis līgums varētu dot tam papildu ieguvumus ekonomiskās partnerības līgums. Tātad šobrīd mēs izskaidrojām kopējo izcelsmes noteikumu priekšrocības šīm valstīm, ko tas dos reģionālajai integrācijai un mēs paskatām, kā arī papildus liberalizācijai būs vēl citi iegūmi Piemēram, kā šie ekonomiskās partnerības līgumi varētu tikt izmantoti, lai izvērstu esošās kotonu politikas. Tātad vēl daudz, ko var darīt uh, šajos te, panā, lai panāktu šo septiņu reģionu iesaisti. Ir vēl viens papildu jautājums, kurš, strikt runājot, nav saistīts ar partnerības līgumu, bet ar kotonu līgumu. Bet kontekstā mēs to nevaram ignorēt tā ir LGBT personu stāvoklis Kamerūnā. Piemēram, 347. pāns Krimināla kodeksā Kamerūnā nos, par sodāmu noziegumu pasludina viendzimuma seksuālas attiecības. Daudz nevalstiskās organizācijas ir pievērsušās šim jautājumam. Es nedomāju, ka šis diskriminējušais noteikums būtu pamats partnerības līguma noraidīšanai, bet mums ir jāuzsver, ka Kamerunā ir jāievēro cilvēku tiesību un labas pārvaldības noteikumi, un šīs aspekts mūsu attiecībās ar Kamerūnu ir īpaši jāizskata, bet šobrīd es aicinu parlamentam pieņemt šo nolīgumu kā jaunu solis priekšu. Paldies, un tagad komisijas vārdā piebalkungs. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es vēlētos pateikties eh, referentam Mārtiņu kungam par konstruktīvo uh, ieguldījumu uh, darbā pienolīgumu ar Kamerūnu. Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums, kas ir parakstīts ar Kamerūnu, ir pirmais solis, lai veidot reģionālu uh, sadarbību uh, starp Centrālā Afriku un Eiropas Savienību. Pateicoties uh, pagaidu nolīgumam Kamerūna joprojām bauda brīvu pieeju ES tirgum eh, bez nekādiem šķēršļiem kopš 2008. gada. Eh, kopš 2007. gadā tika parakstīts pagaidu nolīgums ar Kamerūnu un Eiropas eh, Savienību. Eiropas Savienība ir Kamerūnas lielākais tirdzniecības partners mēs eksportējam un importējam, viņi eksportē tādus produktus kā, piemēram, alumīnijas un banāna no vienas puses, uh, ka, un daļa produktu ir tāda, kas gūst labumu no ierobežota preferenču režīma. Sadarbība notiek sarunu kontekstā par uh, ap, visaptverošāku EPA noslēgšanu. Tad, kad līgums tiks noslēgts un ratificēts, tad reģionālais nolīgums aizstās pagaidu nolīgumu Eh, kas ir parādīts eh, šo debašu virsrakstā. Tas ir izējas punkts. Eiropas komisija informēs parlamentu par reģionālo sarunu gaitu. Referents minēja to, ka nav bijis pietiekoši daudz stimulu virzībā uz priekšu. Mēs esam atbal dubultojuši atbalstu reģionam un mums ir ļoti konstruktīvas sarunas par reģionālās sadarbības eh, tālāku padziļināšanu. Gribu atzīmēt, ka valsti šajā reģionā lielā mērā skatās uz ārējiem tirgiem un e, netik daudz lūkojas uz iekšējo sadarbību, un es domāju, ka tā ir zaudēta iespēja, tā kā pastāv iespēja, ka mēs varēsim panākt vienošanos un palielināt e, attīstības palīdzību un attīstības mehānismus, kas atbalstīs reģionālo tirzniecību. Jo tas ir tas tirzniecības e, modelis, kas šobrīd kavē šīs valstis būt uh, ambiciozākas eh, strādājot pie ekonomiskās partnerības nolīguma eh, noslēgšanas. Problēmas, par kurām ir, eh, bija runa ziņojumā Kamerunā, prasa to, lai šeit būtu politiskais dialogs un precīzi mērķēta finanšu palīdzība, kas vērsta uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai attīstītu demokrātiju preses brīvību, atbalstītu cilvēktiesību ievērošanu. Un um, netradicionāls seksuālas orientācijas uh, pārstāvju tiesības. Mums ir jāpievērš īpaša uzmanība virknē no šiem jautā minētiem jautājumiem, jātīst attīstība ar Kamerūnu raugoties ilgtermiņa, ilgtermiņā palīdzot tai nostāties uz demokrātiskas attīstības ceļas, ceļa. Un tas ir process, kas ir ilgstošs, un mums ir jāturpina sarunas par cilvēktiesību aspektiem Kamerūnā, un tam nevajadzētu kavēt mm, atbalstu, eh, kas ir paredzēts ekonomisko partneru attiecību pagaidu nolīgumu ietvaros, un eh, tas lielā mērā palīdzēs arī stiprināt uh, cilvēktiesību situācijas uzlabošanu Kamerunā. Paldies, komisāra kungs. Tālāk deve komisijas uh, vārdā Sargentīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es attīstības komitejai piedāvāju lūgt, lai šis nolīgums. netiktu parakstīts. Bet eh, tas netika ņemts vērā. Un uzklausot Deividu Mārtinu dzirdot, kāpēc šis nolīgums nav pilnīgs, un tad, kad es uzklausu piebalkungu, kurš norāda, ka ir tik tiešām pārāk maz, uh, reģionālās tirzniecības, gribu sacīt sekojošo. Visi zina, kāpēc Kameruna situācija nav labvēlīga. Bet, priekšsēdētāji, mēs apzināmies, ka tas nav labi, un tomēr mēs, mums ir pienākums to darīt, jo eh, Kamerūnai ir jāpaliek valstī, kas var savas preces pārdot par privileģētiem tarifiem Eiropā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tirgus piekļuvas regula ir koriģēta, lai E, padarītu situāciju izdevīgāk attīstības valstīm. Un beigās iznāk tā, ka tā ir lapsakas koža pati sev āstē. Mēs e, nosakām atsevišķas e, specifiskas prasības, mēs uzliekam par pienākumu parakstīt attīstības, attīstības nolīgumus un beigās tā iznāk brīva tirzniecība mūsu produktiem un ierobežots režīms viņiem. Paldies, Saršantīnī kundze. Tad es vēršos pie runātājiem, kam ir iespēja pastāvēt politiskās grupas. Pirmais runātājs ir Štāšnī kungs no Eiropas tautas partijas, bet, bet viņa laikam šobrīd šeit nav, un tāpēc es aicinu kolēģi Rinaldī no liberāļu grupas. Ja viņi ir gatavi, lūdzu, jums ir dots vārds uz divām minūtēm, ja viņš ir gatavs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāri, kolēģi. Šis ir sīks solis, bet svarīgs, lai mēs definētu savu politiku ar Āfrikas valstīm. Mums ir jānosaka precīzāk, ko mēs gribam pasniegt Tātad ir veikta reforma šajā līgumā, lai pievērstos vistrūcīgākajām valstīm. Un ir valsts, kas tagad gūst no tā lielāku labumu un tiek uzraudzīta mērķa izpilde un no tā gūst labumu Kamerūna. 2002. gadā tika veikti vienošanās par bez nodevu tirzniecības nolīgumu un valsts vēl aizvien izmanto tās priekšrocības, bet viss iet uz priekšu un par to laiku es domāju, ka labāk ir investēt jautājumos, par kurām abas puses ir pārliecinātas un Āfrikas valsts jau iet uz priekšu Ne arī tikai tāpēc, ka mēs esam izlēmuši, ka tas ir pareizais virziens, bet arī tāpēc, ka tā ir pareizi rīkoties 21. gadsimtā, pārdefinēt mūsu īpašības vietējā prese, respektīvi, piemēram, Business and Cameron ir skeptiska, nevalstiskās organizācijas ir naidīgi noskaņotas, uzņēmēji, vietējo uzņēmēju kopiena ir labvēlīgi vai nelabvēlīgi, atkarībā no tā, ar ko viņi runā. Parlaments arī vēl ir, ir tikai lemšanas procesā. Tas viss mums nepalīdz, un tāpēc mums ir, manuprāt, vajadzīga iniciatīva publisko attiecību jomā, semināra presi, nevalstiskajām organizācijām, tikšanās ar saņēmēju kategorijām, tiem, kam tas varētu vairāk nākt par labu. Piemēram, starptautiskās tirzniecības organizācijas pārstāvs lūdza satikšanos ar presi, kura pievēršas Āfrikas jautājumām Bre Bruselē, lai atspoguļot mūsu skatījumus. Manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, ka šīm te valstīm ieskaidrot, kuras saņem palīdzību, kāda ir iekšējie pasākumi, kā tas ir labāk veicams, lai visi varētu gūt labumu no šiem nolīgumiem, proti veikt pretkorupcijas pasākumus, it īpaši nodokļu sistēmā, lai labumi no šī nolīguma varētu tikt pārdalīti teritorijā. Paldies, eh, Rinaldī kungs, un tad es dodu vārdu Kortes Lestra. Eh, no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Šīs sarunas par partnerattiecību nolīgumiem ar ārākākā valstīm nav uz pareizā ceļa. Un visdrīzāk tas ir tāpēc, ka komisija grib forsēt E, procesu atstājot ārpusē tādu spēlētājs kā Nacionālajie parlamentu. Mēs runājam e, par nolīgumu ar Centrālu Āfriku, konkrēti Kamerūnu. Un gribu atgādināt, ka šie ir nolīgumi attīst, par attīstību un nevis par brīvo tirzniecību. Un aicinu komisiju un AKK valstis strādāt pie reģionāliem nolīkumiem, kas veicinātu reģionālo attīstību. Paldies! Paldies, vārds ir dots Kēlers kundzei no zaļo grupas. Ja šis mikrofons nestrādā, jūs varat iet pie cita mikrofona. Paldies!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 par visām Eiropas valstīm. Kaimiņu valstis tiek atrauts viena no otras. Eiropas Savienība ir viena no lielākiem sadarbības partneriem, bet palīdzēt nabadzīgiem cilvēkiem nozīmē darīt ko vairāk nekā tikai dot naudu. Ir jādomā arī par kaimiņu valstu vajadzībām. Tas viss piedar pie lietas un ir jautājums tāpēc šeit par reģionālo sadarbību nolīgums tomēr tai neko nedod, un šis nolīgums iziet no citiem politiskiem principiem. Tas ir vienkārši tirzniecības nolīgums mainītā formā. Arī ieguldījumi no Eiropas Savienības būtu jāstiprina. Saistošs nolīgums, kur tiktu paredzēta uzņemšanās par sociālajiem jautājumiem, šeit, trūk, šeit trūkst tāda. Un tam ir jābūt pamatam šajā atspērienu punktā ne tikai Eiropas Savienības tirdzniecības interesēm. Šeit ir runa par vēršanos pret nabadzību, sasrādāšanos un ir nepieciešams iestāties par sadarbības, attīstības sadarī, sadarbību. Un par to mēs esam runājuši vairākās komitejās, attīstības komitejā un tirniecības komitejā, un tad ir jāskatās, kāda argumenta runā par to, kā mēs varam palīdzēt Kamerūnai attīstīties, jo pagaidām tas nenotiek. Paldies, Kellers kundze, un dots vārds Šolca kungam, kurš ir pārstāv apvienotos kreisos. Priekšētais kundze, komisāri, jūs zināt, ka mana frakcija runā jau no paša sākuma kritiski izturas pret ekonomiskiem sadarbības nolīgumiem ar šīm Āfrikas valstīm. Šie nolīgumi vēl nav ratificēti, un šeit izskatās, ka mēs mēģinām pārdot Centrālu Afriku. Kamerūna ir vienīgā valsts, kas, ko mēs varējām panākt, no kuras mēs varam panākt parakstu uzlikšanu, bet pārējās reģionu valstis nav neko izdarījušas. Šīs valstis nevar piespiest pilnīgi atvērt tirgus Eiropas uzņēmējiem ekonomiskie partnerības nolīgumi arī parasti nenāk par labu konkurencei. Vienošanās ar vienu, tikai vienu valsti vēl padziļina integrācijas trūkumu šajā reģionā. Mums vajadzētu pēc labākās sirdsapziņas balsot par to, lai Hamerūna 2014. gada rudenī nezaudē savu tirgu pilnībā Eiropas Savienībai, neatdot to pavisam un parlamentam arī šajos mēnešos ir uzspies daudz kas tāds, kas sākotnēji nebija iecerēts. Mums ir nepieciešams atgriezties pie stingriem noteikumiem, jo šā brīža nolīgums nenāk par labu Kamerūnai mums un Āfrikas, Karību un, pa, un Klusā okeāna reģionam kopumā. Paldies! Lūdzu visiem runātājiem, pirms es dodu vārdu Kačmārek kungam. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Agrāk preferenciāla pieeja Eiropas tirgiem nav nodrošinājusi ilgspējīgu attīstību AKK valstīs un to integrēšanos pasaules tirniecības sistēmā. Būtībā tā runā pret nediskriminācijas principiem VT, PTO izpratnē. Sarunas par jaunu EPN eh, e noslēgšanu, kuras aizsākās 2002. gadā starp ES un AKK, diez vai līdz šī gada beigām tiks noslēgts. Un tas nozīmē, ka būs jānosaka izņēmums, eh, kādu paredz kotonu tirzniecības nolīgums. Jāsaka, ka pagaidu partnerības nolīgumi neatbilst pilnībā PTO nosacījumiem, e, kamēr e, pagaidām mēs nevaram runāt par pilnībā noslēgtiem EPN. Atgriežoties 2007. gadā un pagaidu nolīgumu ar Kamerūnu, Tas kļūs saistošs eh, tad, kad to ratificēs eh, Nacionālā asamblēja. Citas valstis, eh, atskaitot Gabonu un Kongo, kuras izmanto vispārējo preferenču režīmu, ir pieder pie vismazāk attīstīto valstu grupas, kurām ir pieejami ES tirgiem iniciatīvas visizņemot ieročus ietvaros. Eh, dziļa reģionāla integrācija, protams, ir ļoti vēlama, bet to var panākt tikai tad, ja tiek panākts reģionāls nolīgums, nevis nolīgumi ar atsevišķām valstīm. Šādam nolīgumam būtu jāņem vērā atšķirības starp dažādām valstīm un to attīstības pakāpi. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad dod vārdu kolēģim Kašmanam. Paldies! priekšētāji. Es atzinīgi novērtēju Mārtiņu kunga darbu pie šī dokumenta, bet tiešām ir jākritizē reģionālās integrācijas apdraudējums. Nolīgums ir noslēgts ar vienu Centrāla Afrikas valsti, un ekonomiskos partnerības nolīgums taču bija nāk veicināt integrāciju, lai būtu daudzpusēja iekļautība. Es kritizēju arī cilvēku tiesību pārkāpumus. Ir jāiekļauj šādi noteikumi, kas paredz to ievērošanu. Kamerūna ir viena no valstīm, kas visvairāk vērs ar kriminālu kodeksu pret netradicionāli orientētajām personām, un tas ir jāizbeidz. Es saprotu, ka tas ir pagaidu nolīgums, bet ir nepieciešams strādāt un turpināt sarunas, bet šāda veida pagaidu nolīgumam jābūt ir atspērienu punktam ste, spēcīgākām pārunām, kurās piedalītos visas Centrāla Afrikas valsts un kurās būtu iekļaut svarīgi jautājumi tādi kā cilvēktiesības un attīstība, ne tikai tirsniecība. Paldies, Karsman kungs. Tagad Tiroļjām uz vienu minūti. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs, komisāri, dārgie kolēģi. Šis nolīgums ir ar mērķi īstenot reģionālo integrāciju, bet šis nolīgums attiecas tikai uz vienu Centrālā Afrikas valsti. It kā viena dalībvalsts noslēgtu uh, līgumu Eiropas Savienības vārdā. Un mēs varētu, tas mums liktu domāt, ka citas eh, Āfrikas valstis nevēlēto šādu nolīgumu. Un komisijas eh, nodoms nav pareizs, jo tas aicinātu eh, šauri specializēties uz produktiem ar nelielu pievienoto vērtību. Un šī tendence var tikai paplišināties lai varētu uh, un tādējādi reģionālie partnerattiecību nolīgumu uh, pabeigšana nebūtu iespējama līdz oktobrim. Paldies, un mēs tagad pārējām pie uh, Kutas. nākamajiem diviem kolēģiem, un vispirms vārds kontās kungam. Kamerun este singura țară din Africa Centrală care a negociat un acord interimar de parteneriat. Paldies, Kamerun ir vienīgā Paldies, Kamerun ir vienīgā valsts Centrālā Afrikā, ar ko ir noslēgts pagaidu EPN. Sarunu laikā ar eh, Pasaules tirdzniecības organizāciju, ka tiek noslēgti šādi te vienpusēji līgumi ar AKK valstīm. Nu, Kamerūna ir uh, guvusi labumu no uh, iespējas uh, veikt tirdzniecību ar ES. Uh, bez eh, barjerām un šķēršļiem, pēc tam, kad eh, nolīgums ar PTO, eh, kad PTO nolīguma termiņš beidzās. Mēs uzskatām, ka šis nolīgums ir paraugs citām Centrālā Afrikas valstīm, bet Kamerūnai ir jāratificē šis nolīgums pēc iespējas ātrāk, lai varētu būt labumu no visiem, visām priekšrocībām. Paldies, atcik dots kolēģim, mēl, kolēģim, mēl, kolēģim Melceram. Nolīgums ar Centrālā Afriku un runas par sadarbību šo reģionu iet jau, runas par to iet jau desmitiem gadu, bet daudziem cilvēkiem tur trūkst pārtiks. Reģions ir neaizsargāts un iespējams, ka drīzumā tur iestāsies bats. Tas viss vieš uztraukumu. Nevar, mēs nevaram nodrošināt ja mēs nenodrošināsim palīdzības līdzekļu nonākšanu pie pašiem trūcīgākajiem, tad visdrīzākajā laikā situācija var nonākt eskalācijā. Un situācija ietekmē arī stāvoklis blakus kaimiņu valstīs. Un birokrātiskie nolīgumi nedod neko, lai nodrošinātu šo valstu ar pašu nepieciešamo. Nes, nepieciešamo mēs, mums ir vēl daudz, kas jādara ar ekonomiskās sadarbības līgumiem. Paldies! Well, uh, it's a bit of a pity. Jā, paldies. Jā, ir, e, diemžēl, ir žēl, ka jūsu domas dalās par šo jautājumu tieši attiecībā uz palīdzību. Es gribētu, lai jūs mazāk emocionāli varbūt tam pieiet. Tirzniecības eh, normas nosaka PTO, un PTO sistēma var būt laba vai slikta, bet eh, to pieņem visi eh, tās partneri. Protams, ka attīstībai būtu labāk, ja mēs vienotos Dohas raunda ietvaros. Tas būtu labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Taču, diemžēl, sarunas šeit ir nonākušas strupceļā. Un mums ir situācija, kad vienošanās par EPN, ko esam noslēguši ar mūsu partneriem, uh, vairs e, nevar palikt spēkā, jo nav savietojums ar PTO normām. Un tas ir skaidri jānosaka, un tāpēc ir jāizveido tiesiski stabila, droša situācija. Un vēl vairāk, ja mēs e, meklējam investīcijas, tad ir jābūt skaidrai e, tiesiskajai situācijai. Arī tirzniecībā Manuprāt, tas ir pragmatisks veids, kā iet uz priekšu. Protams, ka būtu labāk, ja tas būtu reģionāls nolīgums, par to nav runa, par to nav nekādu šaubu. Bet būtu labi, lai mūsu partneri būtu stiprāki tajā, ko viņi cenšas panākt un lai viņi redzētu, ka tirzniecība ar ES var palīdzēt viņiem e, izrāpties no nabadzības. Uh, nu, protams, ka tirzniecība ar eh, Ķīnu, uh, Kamerūnai arī ir varbūt svarīga. Protams, ka ir citi partneri, un šie partneri arī pasaulē turpinās pastāvēt, viņi nekur nepazudīs. Bet ir svarīgi redzēt, kā mūsu partneri uzlūko EPN. Piemēram, sabiedrībā diezgan negatīvi ir šī nostāja, taču, ja jūs runājat privātā kārtā, aci pret aci, uh, kā piemēram nesenajā uh, ministru līmeņa sanāksmē un tikšanās reizēs ar valstu vadītājiem, tad attieksme vairs nav tik skaidri negatīva, jo neviens jau galu galā neuzspiež EPN, ja mūsu partneri neatbalstītu procesu. Uh, Jā, ir nepieciešams vairāk laika, vairāk laika, lai process varētu attīstīties pilnībā. Sistēmas, kuras šodien mums pastāv, nav savietojams ar PTO sistēmām, tā kā mums ir jālabo šī situācija. Un tiešām būtu labi, ja mēs varētu pēc pāris mēnešiem tiešām noslēgt eh, reģionālu vienošanos. Eh, nu, šobrīd jaunais tirzniecības eh, komisāre eh, Āfrikas valstīm ir izklāstījusi, kuras ir tās jomas, kas izraisa visvairāk bāžu. Un manos kontaktos ar partnervalstīm eh, mēs vienmēr esam jautājuši, kas jums nepatīk, ko jūs gribētu mainīt, jo man nepatiktu slēgt līgumus, kas kaut kādā veidā bremzētu jūsu attīstību. Taču es tiešām godīgi ticu, ka šī vienošanās tehniski nekādā veidā Kamerūnas attīstību nekavē. Gluži otrā, tā palīdz uh, Kamerūnai. Un ļoti žēl, ka EPN ir tā demonizēts, ka mēs eh, it kā esam radījuši pārliecību, ka mēs kaut ko uzspiežam Āfrikas partneriem. Tā nav, tā nav taisnība. Mēs cenšamies atbalstīt viņa attīstību, cik mēs to uh, spējam. Uh, protams, tās tirdzniecības sistēmas ietvaros, kāda mums šodien pastāv. Paldies, komisārkungs, un pirms dodu vārdu referentam, nākamajam referen referentam vēlos uzaicināt Šasnī kungu, kurš ir ieradies. Viņam vārds uz divām minūtēm, ja referents to atļaus. Tā nav parasta procedūra, bet eh, laiks mums ir, tā kā lūdzu Šasnī kungam došu vārdu. Priekšsēdētājs kundze, es ārkārtīgi augstu to vērtēju. Es ierados eh, ļoti ātri, bet tomēr eh, nedaudz es kaut kā ar laiku netiku galā. Uh, Tātad pagaidu nolīgums ir solis ceļā uz dziļāku reģionālu integrāciju, pirms tiek noslēgts eh, pilnīgi, eh, pilna mēroga reģionāls nolīgums. Tas ir savā eh, veidā signāls, kas tiek sūtīts uh, Centrāla Āfrikas reģionam un tā valstīm, un šim EPN ir iespēja kļūt par katalizātoru cilvēku integrācijā Centrāla Āfrikas reģionā ar ilgtermiņa iegūmiem tajām valstīm, kas ir iesaistītas. Valstīm, kas ir iesaistītas. Taču uh, brīvās tirzniecības zonas izveidošana uh, kontinentā var e, veidoties tikai tad, ja padziļināsies reģionālā integrācija. E, pašreizējie pūliņi reģionālās integrācijas veicināšanai ir jāidentificē, jo tie nav pietiekami. Ir jā parāda lielāka politiskā grupa no Afrikas valstu puses, jo tas, e, ka trūkst reģionālās sadarbības, tas neļauj veidot uz tirdzniecību vērstu attīstību. Uh, un pārobežu tirdzniecība reģionos ir ārkārtīgi maza un ir dažādi šķēršļi, eh, kas ir jānovērš, lai varētu izvērst patiesu reģionālo tirdzniecību. Kamerūna ir jaunatīstības valsts. Tas ir viens no galvenajiem partneriem Centrāla Afrikas reģionā, un mēs aicinām eh, Kamerūnu kopā ar Ekvatoriālo Gvineju un uh, Gabonu uzņemties atbildību par to, lai kļūtu par veicinātājām tālākas integrācijas veidošanā ar mērķi veidot efektīvu muitas savienību. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Časnes kungs, un tagad došu atkal vārdu Davidam Mārtinam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu teikt tiem kolēģiem, kuri ir pauduši atrunas par šo te un zinām skepsi par šo te eh, nolīgumu atgāda teikt, ka šis ir tikai atspērienu punkts un mēs esam domājuši arī par reģionu integrāciju. Kamerūnas pārstāvis, vēstnieks un arī tirzniecības ministrs arī gal, apgalvoja, ka viņi cenš, centīsies darīt, ko varēja varēs. Mēs nevaram sodīt Kamerūnu par to, ka tā nav, ka pārējās valsts nav iesaistījušās. Mēs esam zinām mērā atbildīgi par reģionālās attīstības veicināšanu un naudas ieguldīšanu tajā. Mums ir vēsturiskas kolon, koloniālas saites tā bija sistēma, kura pirms 40-50 gadiem vēl iedzīvojās no senajā, senā mantojuma. Mums ir zinām atbildība, bet es gribētu norādīt komisijai, ka es ceru, ka mēs varam virzīties uz reģionālu ekonomiskās partnerības līgumu. Bet tas, ko mēs šobrīd sarunu galdā esam cēluši, nav pietiekams, protams. PTO apgalvo, ka Mēs nevaram iztikt tikai ar 8%, bet ir vajadzīga būtiskāks tirzniecības apjoms. Izskatās, ka mēs esam uzsēdušies uz noteiktiem 80%, mums būtu jābūt elastīgākiem un jāparedz arī pavadu pasākumi, lai nebūtu tikai uh, tirzniecību, bet arī jaunu attīstības paketi, un es eh, pateicu visiem tiem, kas ir palīdzējuši strādāt pie šī dokumenta. Paldies! Tagad 12. Eh, dienā šodien būs balsošana par Mārtiņa kunga ieteikumu. Nākamais ir Ivailo Kalfina ziņojums par valsts sektora informācijas atkal izmantošanu. Vispirms es aicinu uzstāties referentu. Kalfin kungs.